il Presidente. Che Non c'è bisogno di microfono. Non c'è bisogno. Onorevoli colleghi, la seduta è ripresa. Godātie kolēģi, atsāksim darbu. Protokols vakardienas sanāksmei ir jums izplatīts. Vai jums ir kādi komentāri par to? Ja ne, tad uzskatīsim šo protokolu par apstiprinātu. Nākamais darba kārtības jautājums ir padomas un komisijas paziņojumi par SWIFT. Un līdz ar to uzreiz došu vārdu Lopezam Gariga. Viņš pārstāv padomu šeit, lūdzu. Eh, paldies eh, priekšsēdētājiem, dāmas un kungi, komisārs Kundze. 24. martā komisija pieņēma e, rekomendāciju padomēji, lai autorizētu sarunu uzsākšanu starp Eiropas Savienību un Savienotajām valstīm, lai nonāktu pie nolīguma saskaņā ar kuru uh, Savienoto valstu valsts departamentam e, dar, tik darīt zināmi finanšu ziņojumi un ar, šo, ar mērķi apkarot eh, teroristu finansējumu. Vairāk deputāti eh, sagatavoja eh, rezolūciju, kas ir iesniegta padomēji. Padomi savukārt ir pārliecināti par šī nolīguma nepieciešamību, tajā pašā laikā atbalsta pilnībā komisijas ieteikumu apspriest nolīgumu par uh, uh, programmas program turpināšanu e, feno, terorisma finansēšanas apkarošanai. E, tiek pētīts komisārs e, priekšlikums, un tas tiks likt uz balsojumu padomē šī rekomendācija, kur ir iesniegusi komisija un, vis, e, un domājums, ka balsojums būs labvēlīgs. Protams, pilnīgi dabiski tiek ņemt, tiks ņemta vērā parlamenta pozīcija un viedokļu un atzinumi, kuri tiks pausti šeit un šodien šajā Eiropas parlamenta sēžu zālē šajā sakarā. Padome piekrīt Eiropas parlamentam tajā, ka Eh, nākotnes nolīgums, tā saucamais SWIFT nolīgums, ir jāparedz ar pietiekami daudz garantijām un piesardzības eh, klauzulām. Turklāt, ņemot vērā parlamentā paustās bažas attiecībā uz to, lai katrā ziņā tiktu respektēta Eiropas eh, pilsoņu pamatiesību harta saskaņā ar tās 8. pantu Lisabonas līgums un Eiropas cilvēktiesību konvencija. Un uh, tādajādi respektēt pamat principus, eh, nododot šos datus, eh, kuri ietvēr informāciju par personu, kuras dati tiek, eh, tiek nodoti, pieprasīt svītrot šos datus, ja tie ir ir nepatiesi un bez, jebkādām, eh, bez jebkādas diskriminācijas eh, paredzēt izturēšanos pret pilsoņiem, citiem vārdiem sakot, pret Eiropas pilsoņiem tiek paredzēta tieši tāda paša izturēšanās kā pret Amerikas Savienoto valstu izturēšanos. Runājot par līguma ilgumu, nolīguma ilgumu ar Savienotajām valstīm, uh, tā darbība paredzēta uz pieciem gadiem, un mēs uzskatām, ka tād, kad Savienoto valstu varas iestādes būs izlēmušas, ka ir dati, kuri var palīdzēt trešo valstu lēmēju iestādēm un varas iestādēm apkarot terorismus, un tie var tikt izmantoti. Un e, tieši tāpat, kā to pieļauj Eiropas likumdošana, kur pieļaut, ka līdzīgos apstākļos, kad Eiropas dalība valstis e, ir ieguvuši informāciju no citas dalībvalsts, e, tā ir tiesīgi to nodot e, e, citām valstīm gadījumos, kad ir runa par cīņu pret terorismu. Un šis datu nodošanas jautājums ir ar ļoti plašu raksturo. Un tīri tehnoloģisku un efektivitātes jautājumu dēļ atsevišķas lietas ir jāpatur spēkā vēl jau vairāk, tāpēc, ka e, bieži vien ir nozīmīgi turēt savā rīcībā pietiekami daudz lielu datu daudzumu, no kura tad ir iespēja iegūt interesējošos datus, taču tajā pašā laikā norādot pilnīgi konkrēti mērķus un visas darbības, un šajā gadījumā mērķis ir cīņa pret terorismu. Tas ir mērķis, kurš skaidro šī veida nolīguma pastāvēšanu. Un tādējādi mūsu priekšā ir komisijas priekšlikums, kurā, kas ir ļoti detalizēta, manuprāt, ļoti laba, kas garantē cilvēku pamatiesību, kas ņem vērā šī nolīguma efektivitāti, balstoties uz savstarpīgumu, uz proporcionalitāti, eh, datu uzkrāšanas brīdī un balstoties uz eh, kontroli ieskaitot eh, no Eiropas parlamenta puses, kas ir pilnībā pie, asociēts un ir pilntiesīga puse šajās sarunās, un arī ir jābūt mums pārliecinātiem par šo nolīgumu efektivitāti. Eiropas parlaments uzskata, ka ar šo nolīgumu arī tas ir iesaistītā persona, un mēs uzskatām, ka šāda nolīguma palīdzība var nodot un saņemt eh, adekvātu informāciju, un tad, kad un attiecīgi informācija no komisijas tiks saņemta sarunu gaitā tāpat. Padomu uzskat, ka Eiropas parlamentam ir jānodrošina piekļuve klasificētas informācijas sadaļām šajā nolīgumā, lai varētu izmantot savu apstiprināšanas tiesības, un 2010. gada februāra deklarācijā pādome apņēmās noslēgt starp institūciju nolīgumu ar parlamentu par šo jautājumu. Un eh, padomas vārdā šodien es šo dokumentu pārakstu. Paldies, Lopes Garīgo kungs. Un tagad es uzreiz dodu vārdu komisārei Mālstrēmai. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti, godāmies padomas pārstāvs. Pasažieru reģistra datu savākšana ir ļoti būtiska terorisma apkarošana. Mēs zinām, ka šie dati ir bijuši nozīmīgi tajā brīdī, kad apkarojām terorista uzbrukums, piemēram, Eiropā. Šie dati svarīgi līdz ar to ir svarīgi ne tik vien ASV, bet arī Eiropai pašai. Esmu tikusies ar Napolitāno kundzi, esam runājuši par šo jautājumu. Viņa ļoti labi apzinās, ka ir nepieciešams mainīt šo pašreizējo pagaidu nolīgumu, bet viņi ir nobežījušies arī par virkni uh, Um, datiem, kas bija saistīti ar terorismu un kas vairs nav pieejami. Tātad mums šis drošības trūkums ir jālabo, tāpat laikā, protams, jāievēro jebkāda veida personu datu aizsardzības noteikumu. Un tieši tāpēc komisija, sekojot iepriekšējām diskusijām, sāk strādāt pie jaunā mandāta jaunajā, jaunajā viennolīguma tekstam starp Eiropas Savienību un Ameriku. Šis mandāts ir ambiciozs, bet tāpat laikā realistisks. Tiek saglabāts līdzsvars starp nepieciešamo kopējo drošību un vienlaicīgi tiek domāts par pamatiesībām, kas, protams, eh, kurā, par kurām, protams, parlaments paudzes bažas daudzās savās rezolūcijās. Gribu pateikties Plešērts kundzei par ļoti konstruktīvo uh, sadarbību, kas mums bijusi ar viņu gan tagad, gan arī iepriekš strādājot pie šiem jautājumiem, jo viņi ir līdzreferenti šeit. Un paldies, protams, arī prezidentūrai par darbu, ko viņi darījuši, lai virzītu šo jautājumu priekš padomā. Mēs esam cenšies šajā dokumentā ņemt vērā visas tās bažas, ko parlaments savās rezolūcijās paudas. Dati tiks vākt tikai un vienīgi teroriska apkarošanas nolūkos jebkāda veida prasības tiks pamatots ar juridisko autorizāciju, ties, tiesvedības iet, un nekādām trešajām pusēm šie dati netiks piešķirt, tiks nodrošināta apusējība, eh, dati tiks nodrošināti tikai pēc pušķa pieprasījuma principa. Uh, Un būs arī pieejamas uh, sūdzības, uh, sūdzības, pārsūdzības tiesības šādos uh, dažādos jā, ar to saistītos jautājumos. Mēs pilnīgi noteikti turpināsim turēt parlamentu informēt par jebkādu sarunu procesu gaitu un jebkādām pārmaiņām šeit, tā lai jūs, Eiropas parlaments, varat eh, balsot tālāk par šo vienošanos jūlijā. Tālāk par datu pakotņu pārsūtīšanu, datu kom komplektu pārsūtīšanu. Es ceru, ka jūs saprotat, ka bez šādu datu nodošanas nekādā veidā nevaram nodrošināt šo datu uh, nodošanu. Tomēr mēs iestrādāsim dažādu veidu klauzulas, kas nu, panāks to, ka pie datiem ne, ne, netiks piekļūts, ja vien nebūs bijis adekvāts pilnvar, autorizācija un konkrētā persona tiks, netiek uzskatīta par terorisma, teroristu. Uh, un vai netiek apsūdīti šajā ziņā. Turklāt tiks samazināt arī kopējais datu daudums, kas, tiek, kas tiktu nodots. Bet tāpat laikam jāizturas reāli. Es domāju, ka nevaram domāt par tādu milzīgu datu daudzumu samazinājumu lielākoties. Appusējība ir daļa no šī mandāta. Šis, šī vienošanās aizstās uh, iepriekšējo, kas eh, šobrīd varētu ļaut Eiropas Savienības varas iestādēm arī veikt datu meklēšanu pret jebkādu veidu aizdomās turējumiem teroristiem arī attiecībā uz Amerikas puses datiem. Ehm, mu, viņu terorismu apkarošanas komitejas eh, analogs tiks veidot šeit arī Eiropā, Un, protams, ka arī jūs varēsiet diskusijās piedalīties, eh, tad, kad tās norisināsies ar dalību valstīm. Mandātā paredzēts piecu gadu noilgala periods nepieprasītiem datiem to saglabāšanai. Un pieci gadi, kā jūs zināt, ir arī finanšu darījumu sa informācijas saglabāšanas laiks, kas, piemēram, saistīts ar eh, legāli, nelegālu līdzekļu legalizēšanas jautājumiem. Un eh, tāpēc arī šis dat laiks paturēts. Bet, nu, katrā ziņā vēl apmainīsimies ar domām par šo laiku. Noslēgumā gribētu teikt, ka, manuprāt, šis mandāta projekts ir ļoti būtisks uzlabojums attiecībā uz iepriekšējo tur ņemts vērā parlamenta eh, bāžas eh, tiek interpretēti aicinājumi nodrošināt šo divpusējo pieeju, kas var novest pie datu eh, apsādes komitejas izveids, un tiek ņemts vērā arī Eiropas Savienības vēlmes šai ziņā eh, attiecībā, piemēram, uz ilgtermiņu partnerības veidošanu ar ASV analogo pusi. Paldies, komisārs kundzei, saka priekšādātājs tālāk došu vārdu. Busatila kungam, trīs minūtes lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšādātāji. Nu, pirmais, ko gribēju teikt no parlamenta puses ir tas, ka šis parlaments vēlas, lai vienošanās tiktu noslēgta. Protams, šis parlaments nevēlas slēgt vienošanos par jebkādu cenu. Nu, un, protams, ka tas, eh, tās nianses, slē, tajās niansēs slēpj šī paša vieno, šīs vienošanās būtība. Pēc balsojuma februārī bija divas skaidras mācības, kas, jāma, kas jāgūst. Pirmā no tām bija tāda, ka Eiropas, parlament, ka Eiropas parlamenta ir jaunas pilnvars, skaidrs pilnvars, tam ir teikšana, un parlaments vēl šīs pilnvars arī īstenot. Parlaments to darīs konstruktīvā veidā un atbildīgā veidā, bet pilnīgi noteikti parlaments šis pilnvars īstenos dzīvē. Otrā gūtā mācība ir tāda, ka pirmā vienošanās nebija pietiekami kvalitatīva, un tā pilnīgi noteikti ir jāizlabo. Atzinīgi vērtētu komisijas, vērtēju komisijas gatavību nākt klajā pēc iespējas ātrāk ar šo mandātu projektu pēc balsojuma februārī. Un ar nepacietību gaidu, ka šis mandāts pēc iespējas ātrāk tiks apstiprināts padomē. Kā jau teicu, Eiropas parlaments vēlas, lai vienošanās tiktu noslēgta. Un mēs uzskatām, ka tā, mēs esam detaļas e, iekļāvuši mūsu sagatavojā rezolūcijā. Un jāsaka, šis parlaments lielā mērā atbalsta šo rezolūciju. Vismaz lielākās parlamenta grupas to dara. Runājot par datu kopumiem, jā, tas ir, ta, tas ir būtisks un problemātisks jautājums priekš mums. Mēs vēlamies, lai šie dati. Uh, tiktu pakļauti tomēr vēl apspriedēm. Ne tik vien ar analogijām pusēm ASV, bet arī mūsu pusē. Tātad, ko mēs vēlamies panākt šeit Eiropā, ko, kādus datus mēs vēlamies iegūt, vai mēs vēlamos veidot paši savu uh, terorismu apkarošanas komiteju, un kā mēs gal gal gal garasmies to darīt, bet nu katrā ziņā šie datu kopumi jeb, ir jautājums, ko nedrīkstam pastumt malā, tas ir jārisina. Nākamnedēļ sastapsimies atkal no jauna ar šiem jautājumiem, kad tiksimies ar kongresa partneriem ASV, uz, kur, uz kurien dosies šī parlamenta misija. Šķiet, man priekšsēdētāji ir trīs minūtes. Es nezinu, kāpēc man šeit ir rakstīt, tiek rādīts, ka man jau jāpārtrauc runāt, tāpēc turpināšu. Nākamnedēļ Eiropas parlamenta delegācija dosies uz ASV un spriedīsim ar saviem kongresa kolēģiem par šiem jautājumiem. Spriedīsim par to arī ar ASV varas iestādēm. Mēs esam gatavi to darīt konstruktīvā veidā. Vēlamies doties uz ASV, lai parādītu ASV varas iestādītēm, ka mēs esam ļoti nopietni attiecībā uz šo jautājumu, ka vēlamies vienošanos, bet ka mums ir zināmas bažas šajā jautājumā. Vēlamies, lai šīs bažas tiktu at, at, apmierināts. Paldies, saka priekšsēdētājs, ļoti atvainojos par šo eh, kļūdu, ko esmu, ko, ko izdarīju, tāpēc tiešām, tiešām jums bija trīs minūtes piešķirtas, tā bija mana kļūda atvainojot. Tālāk Birgit Sipel uz trijām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Es vi, gribu runāt pretī priekš tām runātājiem, kas runāja pirms manis. Man šķiet, ka ir svarīgi noslēgt vienošanās nevis pēc iespējas ātrāk, bet pēc iespējas labāku vienošanās. Kvalitāte ir jābūt pašā priekšgalā un tikai pēc tam ātrumam. Man ir viens komentārs. Vienu reizi parlaments jau ir noraidījis noliegumu un bija daudzi satura aspekti, bet otrais moments bija saistīts ar to, ka Eiropas parlamentam netiek piešķirts pietiekams pārstāvības tiesības. Tāpēc arī šeit mēs nepieņemsim nekādus lēmumus. Un sanāk tā, ka šobrīd padome novilcena savu lēmumu pieņemšanu pirms parlaments ir pieņēmis lēmumus. Sanāk tā, ka mūsu apņemšanās netiek ņemta vērā pietiekami pareizi. Mēs nedrīkstam šeit paļauties uz padome, padomei ir jāatsakās no sava lēmuma, līdz mēs būsim pieņēmuši savējo sistēmājā. Runāšu par pilnvarojuma dokumentu. Jā, šeit ir ļoti labi, ka komisija mēģina mūsu prasības ievērot. Te pašā laikā pateikšu ļoti skaidri. Sārunu mandāts vēl ir jāpapildina, un šādi grozījumi ir vajadzīgi tad, ja jūs vēlaties, lai Eiropas parlamentā deputātu vairākums nobalsotu par nolīgumu. Tāpēc es uzskatu, ka esošais mandāts ir nepietiekami ambicios. Jautājums par lielu datu apjomu nosūtīšanu joprojām nav pietiekami precizēts. Šajā gadījumā tiek runāts par to, kā tiek meklēt kādas 5 līdz 10 personas. Tāpēc arī nav pareizi un nav samērīgi sūtīt datus par miljoniem iedzīvotāju. Un šeit Eiropas komisija, kas visu laiku saka, ka šis nolīgums ir ārkārtīgi svarīgs un ka tas tiks izmantots kā papildu pasākums terorista apkarošanai, šeit es saskatu zināmas problēmas. Problemātisks jautājums ir arī tas, ka dati tiek uzglabāti ļoti ilgi Mums ir vajadzīga iestāde, tieslietu sistēmas iestāde, kas varētu risināt ne tikai ASV lūgumus pēc datiem, bet arī par to, kādā veidā šie dati tiek izmantoti. Tad arī nākamais jautājums ir par informācijas sūtīšanu trešajām valstīm. Šīs noteikums ir jāizklāsta pietiekami precīzi. Mēs varam apstiprināt mandātu tikai un vienīgi ar mūsu prasībām. Un šādā veidā mēs varēsim no vienas puses apkarot teroristu, bet no otras puses nodrošināt datu aizsardzību. Nobeigumā man ir konkrēts jautājums padomēm komisija. Kā jūs plānojat nodrošināt, ka tikai un vienīgi tie dati, kas ir īpaši prasīti, lai šie dati tiktu nosūtīti uz ASV, vai jums ir kāda konkrēta priekšlikuma? Lielas paldies! Un tagad lūdzu Hennis Plašards kundze. Paldies priekšsēdētai. Es arī ļoti atzinīgi raugos uz šodienas debatēm. Fakts, ka parlaments neatsakās no savas rezolūcijas šonadēļ, un es tiešām nedomāju, ka padome līdz ar to drīkst pieņemt savu lēmumu pēc iespējas ātrāk. Mēs visi zinām, ka padoma un komisija pilnībā saprot, kāda būs rezolūcija un kāds būs rezolūcijas saturs. Tāpēc arī šeit es varu pateikt, ka gan padoma, gan komisija ir gatava sadarboties ar parlamentu, un es ļoti atzinīgi to novērtēju. Nolīgums starp Eiropas Savienību un ASV ir paredzēts, lai būtu tiesības visām pusēm neatkarībā no tā, kāda ir pavalstniecības valsts saskaņā ar šo noliegumu. Jautājums ir, ko īsti nozīmē šie vienlīdzīgi noteikumi, kur ir šīs tiesības, piemēram, jautājums par svītrošanu, par kompensāciju, par uh, datu precizēšanu. Lūdzu, sniedziet man šo informāciju. Un līdzīgi maniem kolēģiem es vēlos teikt, ka samērīguma princips un vajadzīguma princips ir ārkārtīgi svarīgi šajā topošajā nolīgumā. Uh, tas, ka šobrīd uh, nav iespējams pārmeklēt datus un nosūtīt līdz ar to tikai vajadzīgos datus, uh, manuprāt, mēs nedrīkstam uh, no šī principa atkāpties, jo šādā gadījumā data aizsardzības pamatprincips jau ir pārkāpts. Un mēs varam šo jautājumu atrisināt esošo sarunu mandātu ietvaros. Manuprāt, šobrīd, tad, kad tiek runāts par, EF, par uh, eh, TFTP, uh, eh, tad datu aizsardzības prasības ne visos gadījumos tiek ievērotas. Savukārt e TFTP parasti ir balstīts uz naudas pārvada, pārvedumiem. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai sārunas tiktu risinātas, lai panāktu uh, tādu variantu, kas būtu savstarpēji savietojams. Mēs, protams, saprotam TFTP vajadzības, bet te pašā laikā nedrīkstam atteikties no datu aizsardzības pamatprincipiem, tāpēc arī lūdzu risiniet pamatprincipu jautājumus pēc iespējas ātrāk, un es tiešām gribu, lai komisija un padome apsolītu mums, ka darīs visu, uh, lai gal galā tiktu izveidots Eiropas Savienības risinājums datu sūtīšanai citām valstīm. Un vēlreiz teikšu, ka liela datu apjoma nosūtīšana ārvalst, uz ārvalstīm, pat ja šīs citas valsts ir mūsu liela draugi, nekādā gadījumā nav pieļaujama, jo tā pārkāp datu aizsardzības pamatprincipus. Šeit tiesiskums ir viens no būtiskākajiem aspektiem, un Eiropas parlaments pārbauda šādas nolīguma projektus. Un es varu atbalstīt Eiropas Savienību, kas ir vērsta uz nākotne un saprot, ka tā ir uh, līdzvērtīga partnera loma attiecībās ar ASV Un tieši Eiropas Savienībai ir jāpasaka, kādi ir mūsu pamatprincipi sadarbībā ar ASV pret terorismu. Piemēram, arī attiecībā uz to, kā ievāktie dati būtu izmantojami vai neizmantojami komercdarbībai. Jautājums par datu apstrādi, personas datu nosūtīšanu, šie principi ir jāpiemēro visos gadījumos. Tagad komisija un padomē ir iespēja uh, risināt sarunas tādā veidā, lai gan ASV, gan arī Eiropas Savienība būtu apmierināts ar iznākumu. Paldies! Lielas paldies kolēģē, tālāk dosim vārdu uz divu pus minūtēm Ženam Albrechtam. Jā, ja, vielen dank, Herr Vorsitzender. Vielen... Paldies priekšsēdētājiem, paldies arī prezidentūrai un Malstrēmas kundzei komisārei par ievadvārdiem. Prezidentūra ļoti pareizi teica, ka TFTP nolīguma gadījumā par SWIFT datu apmaiņu. Mēs runājam par pamatprincipiem, mēs runājam par pamatprincipiem, kas ir iekļauti konstitūcijā, piemēram, uh, cilvēktiesību hartas 8. pāns, privātās sfēras aizsardzībā. Tas pats attiecas arī uz cilvēktiesību konvenciju, bet te pašā laikā mēs runājam par efektīvu uh, aizsardzību, tiesību aizsardzību, kas ir 6. un 13. pāns. Tiek runāts arī par samērīgumu. Un šeit ir jā, jāuzsver tieši konstitucionālo tiesību samērīgumu, un tas nav saistīts tikai ar to, ka samērīgums tiek izjusts, bet ir jābūt konkrētiem pierādījumiem tam, ka šāds pasākums ir vajadzīgs mērķa sasniegšanai, un šeit šis samērīgums ir jāpierāda vēlreiz. Un šeit es pateikšu ļoti skaidri. Tas, ko ir teikuši eksperti un pat izmeklēšanas iestādes, atkal un atkal ir teikušas par personas datu Uh, liela apjoma nosūtīšanu bez konkrēta, uh, konkrētām aizdomēm un par to, vai šāda nosūtīšana vispār ir pieļaujama, tad šie eksperti ir teikuši, ka, uh, ka šobrīd šī vajadzība ir izvērtēta nepietiekami. Uh, ir nepieciešams pieņemt lēmumu par katru atsevišķu gadījumu. Ja nav konkrēta aizdomu, tad nevar pamatot uh, piekļuvi Eiropas Savienības iedzīvotāju banku datiem. Manuprāt, ir nepieciešams panākt to, lai liela datu apjoma nosūtīšana nemaz nenotiktu. Eiropas Savienības un starptautiskie nolīgumi norāda uz to, un, piemēram, ja mēs paskatāmies uh, Eiropas Savienības konstitucionālo tiesu spriedumos, tad var redzēt, ka uh, datu uzglabāšana, nešķirojot uz ilgāku laiku, nekādā gadījumā netiek pieļauta. Tāpēc arī šeit Eiropas komisija sarunu laikā ir jānodrošina savietojamība ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Un savādāk Eiropas Savienības tiesa spriedīs par šo jautājumu un uzskatīs šos risinājumus par neatbilstīgiem. Tāpēc arī mums ir jāpieprasa pierādījumu samērīgumu principu ievērošanai. Savādāk parlaments nevarēs pieņemt TFTP nolīgumu. Paldies, Albrecht kungam, tālāk došu minūti uz divām minūtēm ar pus Čāzam Tanukam. Priekšsēdētāji, ECR grupa atbalstīja padomu sākotnējo vienošanos par SWIFT ar ASV un e, teroristu finansējumu izsakošanas programmu saistībā ar finansējumu datiem. Protams, ja tiek noteikti zināms drošības klauzuls. Mēs toreiz e, vērsāmies pret jebkādu antiamerikānismu, kas toreiz šķiet e, bija raksturīgs šim parlamentam. Amerika uzņemās proporcionāli ļoti lielu atbildību uz saviem pleciem par terorismu apkarošanu. Mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība arī darītu vairāk, lai tā atbalstītu arī ASV līderību terorismu apkalpošanā. Un tāpēc mēs atbalstam tādu SWIFT vienošanos, kas kalpo kā galvenais instruments um, te, terorismu finansējuma apkarošanā abās Atlantijas okeāna pusēs. Un, lai gan mēs uh, ar bēdām, ar sarūknēm sekojam, ka netika nobalsots par toreizējo vienošanos, uh, tomēr tas nebija nekāds pārsteigums, jo parlaments toreiz gribēja tikai parādīt, ka viņam lūk ir jaunas kompetences Lisabonas līguma ietvaros, bet tā vietā viņiem vajadzēja pies, pieskaņot SWIFT nolīgumu pašreizējām kompetencēm, un varbūt tas tomēr beigās beigu beigās var nākt par labu. Tas varbūt būs tāds kā uh, eh, modinātājs zvans Obamas administrācijai, jo šķiet, ka viņa priekšgājēji ļoti fragmentāri sadarbojās ar Eiropas Savienību terorismu apkapēšanā. Nu, parlamentā šķiet nav īpaši liels atzinī, arī Amerikas diplomātu vidū nav īpaši liels atzinības attiecībā pret Eiropas Savienību un tās parlamentu, un tāpēc Bozek kungs pareiz darīja, kad pauda bažas par šiem jautājumiem. Turklāt daudz šī parlamenta deputāti uzskatīja, ka bija diezgan naivi un pat mazliet arī augstprātīgi ignorēt realitāti attiecībā uz to, kā, šī politiska, kā šis parlaments darbojas. ASV eh, mēs arī savu lobēšanu šeit parlamentā salīdzinot ar mazām valstīm kā Izrēlam, Taivānu un Kolumbiju, nemaz nerunājot par tādām lielām valstīm kā Indiju un Ķīnu, kas patērē ļoti būtiskus diplomātiskus resursus, lai īstenot lobby šeit parlamentā arī ASV to dara. Un Amerika Tāpat laikā visu savu potenciālu neizmanto tie ir diplomātiskā līmenī. Ir ļoti savādi, ka ka pat Beļģijas vēstniecība, Amerikas vēstniecība Beļģijā ir divreiz lielāka nekā Amerikas vēstniecība Eiropas Savienībā kā kopējā struktūrā. Un tāpēc ar šo līgumu vajadzētu parādīt, cik ļoti svarīgi ir sadarbība šajos jautājumos. Tāpēc arī tādu signālu nosūtīsim Vašingtonai. Un Amerikai arī vajadzētu ļaut kongresa dalībniekiem uzsākt kontaktēšanos ar mūsu parlamentu deputātiem. Jāsaka, pirmais solis tiks spērts nākamnedēļ. Protams, nākamais čērslis būs jauna vienošanās par SWIFT. Tāpat laikā arī par pasažieru datu reģistru, kas, manuprāt, būs tikpat sarežģīts un pretrunīgs jautājums kā SWIFT jautājums. Paldies Tanak kungam, tālāk došu vārdus divām minūtēm Vērģats kungam. Madame, si Esmu gan vēržāts kundze priekšsādātāji, ja jūs neiebilstat. Dāmas eh, un kungi, dārgie kolēģi, mēs vēlreiz runājam par eh, padoms un komisijas mandātu attiecībā uz SWIFT projektu eh, projektā par mandātu, kas mums tiek iesniegts šodien, ir pārņemts daļas no Eiropas parlamenta prasībām, kas ir paustas 2009. gada septembra rezolūcijā, bet ļoti daudz punkti ir tomēr nepietiekami. Tā tas ir ar datu uzkrāšanas termiņu, ar mūsu līdzpilsoņu um, tiesībām uz celt eh, prasības tiesām, un Amerikas sagatavotie likumi ir diskriminējuši attiecībā uz uh, ne Amerikas pilsoņiem. To atzīst pat komisijas ierēģi. Tāpat arī tiek norādīts, ka SWIFT nevar individualizēt datu apstrādi, tāpēc, ka nav tehnisko iespēju šajā sakarā. Tādējādi ir ļoti liela problēma eh, par īstenoto transferu proporcionalitāti. Jūs pati, komisāri, mums tikko sacījāt, ka pastāv vēl eh, zināmas bāžas pār šo datu transferu. Un ļoti žēl, bet es nevaru paļauties uz Amerikas lēmējiestāžu funkcionēšanu šajā jomā jomā. Mēs zinām jau kādus kādus zaudējumus ir nodarījuši amerikāņi ar savu cīņu pret terorismu. Es domāju tomēr, ka kvalitāte ir jāgūst pārvar par kvantitāti. Ir, ir tiesa, ka ir jābūt reālai kontrolai pār datiem, kas te. Uh, E, kas tiek nodoti. Mēs sagaidām garantiju šajā jomā, lai mēs varētu nodrošināt mūsu līdzpilsoņu tiesības un visu to tiesības, kur dzīvo Eiropā. Mēs apsveicām jau īstenoto virzību uz priekšu, bet tā ir nepietiekama. Uh, Mūsu līdzpilsoņiem ir tiesības uz drošību, bet viņiem ir arī visas pārējās tiesības. Un tagad mēs runājam par personas datu aizsardzību un e, bažas, ko pauž mūsu līdzpilsoņi, ko mēs redzam ļu, no ļoti daudziem runātājiem šajā sēžu zālē. Mums jums ir jāsaka, ar visu apziņu, kā nepieciešamības un proporcionalitātes principi nevienmēr ir tikuši ievēroti. Paldies, paldies, Vēržā kundze. Es gribēju tikai precizēt, ka es tik tiešām zinu, ka jūs esat dāma, bet itāļu vārds honorevole attiecas gan uz vīrieti, gan uz sievieti. Un tādējādi visdrīzāk būs kļūdījies jūsu franču valodas tulks. Es nekūt, nebūt negribēju, negribēju būt nepieklājīgs pret jums. Un tagad Borgēdzio kungs uz divām par pusminūtēm. Paldies priekšsēdētāji. Es izmantoju Eh, brīdi, lai sacītu, ka tik tiešām Eiropas parlaments neaizmirstu itāļu valodas eh, nozīmi, kas ir tik daudz devusi Eiropas kultūrai. Un nu, tagad, lai atgrieztos pie lietas būtības, es gribu pateikt, ka Eiropas parlamentā vēlamais noraidījums, kur savā laikā man lika domāt, ka parlaments neapzinās pilnībā steidzamību un nepieciešamību nevāģināt pamat eh, prasību, eh, kas ir aizstāvēties pret terorismu. Varbūt parlaments to bija zināmā mērā piemirsis. Tik tiešām jā, ir jābūt līdzsvaram, proporcionalitātei, nevajadzētu ziedot pārāk daudz cilvēku tiesības uz privāto dzīvi. Un ir jādod iespēja šīs tiesības garantēt. Kā arī tas ir norādīts komisijas priekšlikumā, kura ir ņēmus vērā ļoti daudz parlamentu prasības, piemēram, nodrošināt pilsoņiem eh, eh, iespēju celt prasību vai nu tiesā, vai administratīvā kārtībā. Un vadlīnijās eh, un lielos vilcienos runājot sarunu mandāts Eh, kas ir pieņemts komisijā par SWIFT, manuprāt, ir veiksmīgs. Un ir runa par to, ka palikt spēkā noderīga un efektīva sadarbība ar Amerikas varas iestādēm, lai varētu kontrolēt finanšu plūsmu un lai varētu cīnīties pret terorismu draudiem. Protams, ir divpusēja interesētība, tāpēc, ka. Kā Arī Eiropai ir jāatceras, ka tai ir jā, jāizstāvās pret terorismu. Mums ir bijis pārāk daudz ļoti smagu eh, pierādījumu šim riskam. Tādējādi ir nepieciešama arī demokrātiska kontrola šai datu plūsmai. Eh, tādai kontrolē, ko parlaments īstenos, un es domāju, ka tas ir, tā ir maksimālā aizsardzība, kas tiek piedāvāta un nodrošināta pilsoņiem, kuri var bez, aizstāvēt savas tiesības vairākos veidos. Un es domāju, ka tas izceļ to, cik nozīmīgi ir parlamenta loma un arī nolīgums pārāda savstarpīgumu. L'Europa de E, savstarpīgumu šai transakciju kontrolēji tādajādi Eiropā. E, nepaliek e, amerikāņiem kaut kur vilcē, Eiropai ir jākustas, par PNR varēs runāt vēlāk, bet arī šeit tieši tie paši iemesli ir ir spēkā un sistēmai, lai atpazītu pasažieru cīņā pret terorismu. Paldies, Borgēdzio kungs, un tagad vārds kolēģim Šrāseram. Herr Präsident! Priekšsēdētāji, komisārs Konze, dāmas un kungi. Mēs Eiropas uh, parlamenta tautas partijā mēs vēlamies nolīgumu. Mēs vēlamies, lai būtu laba partnerība ar ASV, lai būtu partnerība arī uh, Uh, drošības jomā un pēc iespējas ātrāk. Tāpēc šobrīd jau mēs varam skaidri pateikt, ka tagad ir pienācis īstais brīdis, kad Lisabonas garam ir jāatspoguļojas mūsu darbībā. Un līdz šim uh, šis gars vēl nebija pietiekam pārstāvēts tagad, uh, kad mums ir rezolūcija, mums ir diskusijas bijušas februārī, ir arī parlamentā nostāja noteikta jau februārī, un tagad mums ir ļoti labs piemērs tam, kā padome, komisija un parlaments var sadarboties. Un šeit es vēlos ļoti sirsnīgi pateikties gan jums, komisāras kundze, gan arī padomē. Manuprāt, šis ir jauns sākums tam, kā mēs sadarbojamies. Jūs un arī komisāra Redinga ļoti labi parādījāt, kā mēs varam darboties mūsu iedzīvotāju labā. Mūsu iedzīvotāji, protams, gribētu, lai mēs panāktu kopīgos risinājumus gan mūsu iedzīvotāju labā, gan arī, protams, mūsu deputāti vārdā. Un es vēlos īpaši sveikt draugus no Austrijas un no Vācijas, kas ir atbraukuši, lai paskatītos, kā darbojas parlaments. Mēs, tāds partijas grupa, mēs nemeklējam problēmas, mēs meklējam risinājumus. Un šeit es vēlos teikt, ka ir daudz dažādu labu risinājumu, kas rezolūcijā ir iekļauti. Runājot gan par lielu datu apjomu nosūtīšanu, gan arī trešo valstu attiecību jautājumus, gan arī samērīgumu jautājumus un citu jautājumu. Un tos, šos visus aspektus jūs varat izmantot mandātā. Tāpēc esmu pārsteigts, ko saka kolēģi no Zaļajiem un Goe Jo tad, kad mēs balsojam par rezolūciju, viņi balsoja pret, viņi pie, nepiedalījās balsošanā, viņi nepiedalījās rezolūcijas tapšanā, bet tagad viņi pieprasa rezolūciju. Bet es vēlos vērsties tieši pie šiem kolēģiem. Lūdzu, sadarbosimies, panāksim mūsu kopīgo risinājumu. Manuprāt, nākotnē ir jāpieturās pie tā, kas šobrīd jau ir panākts, un jūs ļoti pareizi teicāt, ka TFTP izveide, protams, ir jāveicina, šāda instruments mums ir vajadzīgs, un nākotnē ir jāstrādā saskaņā ar jūsu piedāvāto darga, gra, darba grafiku, respektīvi ir jādiskutē parlamentā jau vasarā par jūsu priekšlikumiem un gal galā jānonāk pie risinājuma. Nobeigumā teikšu, ka veids, kā sarunas tika risinātas, arī ņemot vērā jūsu rīcības plānu, ko es absolūti atbalstu, manuprāt, saruna risināšana šādā veidā var turpināties. Un šis jautājums gan par uh, pasažieru datu aizsardzību, gan arī par citiem aspektiem. Paldies! Štrasera kungam! Un tagad lūdzu Kinga Konš. Köszönöm szépen, elnök úr! Uh, Szeretném. Mēs paldies priekšsādātāji. Gribēju atgādināt jums, ka mums iepriekš bija tā diezgan negatīva attieksme šeit parlamentā, pēc tam notika balsojums, atgādināšu jums, kas notika, Ehm, tika nobaltots pret šodien, un jāsaka, tāda ir tā praksa. Bet šobrīd mums priekšā ir vienošanās teksts, kas ir daudz labāk nekā tas, pret ko balsojam februārī. Tātad noli, teksta nolīgumam starp ES un ASV cerams varēsim panākt vienošanos jau līdz vasaras sākumam. Tomēr, neskatoties to visu, ko es teicu, mēs šeit visi esam para, para, pamanījuši, kā es vēr daudz atvērtāk pret mums šobrīd. Viņi strādā pie sešām rezolūcijām kopā ar Eiropas Savienību, iepriekš to nenovērojām. Nu, un jāsaka, sadarbība tiešām ir uzlabojusies, ir labā koordinācija starp komisiju, padomu un parlamentu, un tas viss ir ļoti labi. Tas, ka komisārs Esīla Malstrēm pat ir šeit un stāst mūsu komitejai bieži vien par to, kas notiek šeit jomā un tie, kas ar šī ziņojuma referentiem, arī tas ir ļoti palīdzīgi un liederīgi. Tas palīdz mums izprast šo situāciju un pārliecināties, ka arī nākotnē šāda veida līguma būs atbilstīgi. Ka, ko tad darīt tālāk? Kādi tālākie soļi? Gribu uzsvērt vienu punktu, ko uzsver arī citi runātāji jau, respektīvi, ka Eiropas parlaments ir apņēmies vienošanos panākt, arī mūsu sociāl, sociālistu un demokrāta grupa vēlas to panākt. Ko vēlamies līgumā redzēt? Vēlamies to redzēt drīz, vēlamies, lai tas būtu labs, lai tajā tiktu ņemts vērā Eiropas pilsoņu intereses lai tiktu ņemt vērā datu aizsardzības principi, jo gal galā mēs arī dalām atbildību par šiem jautājumiem. Mēs vēlamies cīnīties pret terorismu, un saprotam, ka tas ir ļoti svarīgs, visā, svarīga daļa visā kopējā vienādojumā, bet datu aizsardzība tāpat ir jānodrošina. Nu, un, protams, ka datu apmaiņa var palīdzēt mums terorismu apkarot. Tātad šeit ir sagatavots mandāts, dokuments ir mūsu priekšā, daudz jautājumu ir atbildēti, nu, daudz palikuši arī neatbildēti. Nu, piemēram, tie punkti, ko man kolēģi jau pieminēja pirms mirkļa, un domāju, ka diskusijas par šiem jautājumiem droši vien turpināsies. Dažas lietas vēl joprojām ir jā, jānoskaidro, jāprezē mums apmēram pāris nedēļas vēl laika, jo balsošana nenotiks šajā plenārsēdē, bet pēc divām nedēļām, tātad šīs divas nedēļas mēs varam izmantot pārdomām, informācijas sniegšanai un tā visa rezultātā varēsim rast risinājumu tiem jautājumiem, kas vēl pagaidām nav atrisināti. Parlamenta iebildumi pretreakcijas, tam, tam to visu būs laika turpmākajās divās nedēļās atrisināt. Nevēlamies, lai padome pieņemtu lēmumu pirms parlaments ir nobalsojis par šo ziņojumu, jo tas būtu nepreizais signāls. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk dosim vārdu Sārai Lūdfordai. Ļoti daudz šobrīd ir, ļoti daudz cilvēku šobrīd ir augšā galerijās, skatītāju galerijās Un viņi, pateicoties jaunajām tehnoloģijām, var sakot mūsu darbam, to pat var, tāpat var darīt arī cilvēki internetā, un tāpēc uh, eh, gribētu tikai pateikties visiem par sadarbību. Tālāk Baronas Ludford, lūdzu. Paldies priekšētāji. Komisija ir mūs uzklausījis. Jaunais mandāta projekts ir daudz labāks nekā iepriekšējie vienošanās teksti, ka un kolēģi, protams, uzsvēr jau tos faktus, kas joprojām rada bāžas. Nu, var tikai atkārtot viņu paustās bāžas, var pateikties uh, Henisai Plašards kundzei. Uh, Viņa strādās pie šī dokumenta, bet gribēja mirklīt un mazliet runāt gan par procesu, gan par saturu. Domāju, ka nesenais process ļoti labi parāda to, cik daudz varam sasniegt, ja partneri uz, viens otru respektē un uzklaus viens otru, ja uz, nopietni uztver viens otru iebildes. Un komisija, manuprāt, eh, tāpat kā SV varas iestādes ir iesaistījušās šajā procesā, grib pacelties Bilam Kmanam, kas ir vēstnieks šeit ziņā, viņš ir labi sapratis, eh, kāds ir Eiropas parlamenta darbības veids. Nu, tālāk vajadzīgs, lai arī padomu izdarītu līdzīgus centienus un pieņemtu nākamo mandātu, ņemot vērā parlamenta komentārus, jo padomu iepriekš tomēr ne, nespēja nākt eh, pie parlamenta ar būtisku, būtiskiem priekšlikumiem, un tā visa rezultātā mums nācās noraidīt šo starposma vienošanās projektu. Iepriekšējos desmitos gados eh, varas iestādes gan ASV, gan Eiropas Savienībā ir drīzāk rēģējušas reaktīvā veidā attiecībā uz drošības draudiem. Bieži vien valdības pat tiek vainots par eh, to, ka par to, ka tās kaunina, piemēram, savus partnerus par pie, pārāk uh, vāju rīcību terorisma apkarēšanas gadījumā. Bet mēs vēlamies, lai šie datu apmaiņa, apmaiņa norisinātos pamatojoties uz proporcionalitātes principu, samērīgumu principu. Uh, Un man, mani priecē tas, ka komisāra Mālstrēma plāno darīt tieši to, tātad nosakt šos trūkumus drošības politikā vienlaicīgi izmantojot samērības principu tā, lai būtu tāda drošības politika, kas neapdraudētu mūsu pilsoniskās brīvības. Paldies, Lutfords kundze, saka priekšādātājs tālāk došu vārdu. Sargentīnī kundze uz divām minūtēm. Dank u, voorzitter. Of er nou een race... Paldies, priekšsēdētāji. Vai būtu rezolūcija vai nē, es, es domāju tomēr, ka padomus ir labi uzklausījusi iepriekšējo reizi, un to mēs sagaidām arī no padomus. Parlaments pauž bāžas par pamatiesībām un privātās dzīves aizsardzību, tāpat arī parlaments pauž bāžas pār datu aizsardzību. Tās ir pamattiesības, un ar pamatiesībām mēs nevaram veikt vienkārši izmaksu un peļņas analīzi Mums ir jārunā par informāciju kopumā, runā, ka tehniski nesot eh, iespējams izvilkt uh, nepieciešamās informācijas. Man ir grūti iedomāties, ka tas nebūtu uh, izdarāms tehniskā līmenī. Drīzāk vienkārši uh, notiek uh, parasta atteikšanās to darīt, ņemot vērā izmaksas. Šeit ir runa tikai par pamatiesībām un nevis par to, cik tas varētu maksāt. Tāpat arī svarīgi ir tas, ka Eiropai ir jāliek saprast, ka tas ir pilnvērtīgs sarunu partners diskusijās, nevis vienkārši partners, kurš, eh, lai, lai, lai sagaidītu savienoto valstu piedāvātos noteikumus. Parlaments ir padomē un komisija piešķirs pilnvars e, nopietni e, eh, iztarot savu sarunu vedēju lomu. Es gribētu jautāt padomē un komisijai. Lūgt, ehm, ņemt vērā Eiropas cilvēktiesību hartu E, tas ir ārkārtīgi būtisks e, punkts jūsu mandāti ietvaros, un es domāju, ka arī sarunas to atspoguļos. Es domāju, ka jūs izmantosiet visu, visas pilnvaras, ko mēs jums esam piešķīruši, un mēs nepacietīgi gaidām rezultātus, kādus jūs mums ziņosit un sniegsit. Paldies, Sargentīni kundze, un nākošais runātājs ir Māreks Migaļskis uz divām minūtēm. Dziękuję bardzo. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie klātesošie šodien ASV ir vienīgā valsts lielvara. Viņa gan kultūras ziņā, gan arī militāri, ekonomiski ir tiešām lielvara. Un Nu, viņi ir mūm, ar mums draugos, un mēs balstamies uz tādiem pašiem pamatiem, uz tādām pašām vērtībām. Gan ASV, gan Eiropas Savienība darbojas uz tādiem pašiem pamatiem. Tas ir jānovērtē, un mēs varam sadarboties ar ASV kopīgajā darbā, cīņā pret terorismu. Un jau gadu desmitiem Eiropas Savienība ir bijusi pret komunismu, un pateicoties ASV, um, Eiropā varēja saglabāt savu neatkarību. Šobrīd ASV aizsargā, var teikt, visu pasauli pret terorismu. Ja mēs salīdzināsim Eiropas Savienības un ASV centienus, kā arī finanšu ieguldījumus un tehnoloģijas, kas tiek ieguldītas uh, terorismu apkarošanā, tad es varu teikt, ka Eiropas Savienība šeit ir zaudējusi. Tas pat ir kauns, cik maz mēs darām. Tāpēc, ja vien mēs varam kaut ko darīt lietas labā, un ja vien es pareizi saprotu, mēs varam, šai gadījumā mēs varam noslēgt nolīgumu, lai palīdzētu ASV cīnīties pret terorismu, tad mums šāds nolīgums ir jāpanāk. Protams, ir jāpievēršas pamatprincipiem, kas mums ir uh, tiešām visa pamatā, bet te pašā laikā ir jāatcerās, ko uh, šobrīd dara ASV. Šeit Eiropas komisija un padome ir teikusi, ka ir nepieciešams panākt politiskā līmenī vienošanās ASV kopā ar Eiropas Savienību gribētu no, noslēgt līgumu, kas no vienas puses būtu partnerattiecību nolīgums, bet no otras puses tiešām palīdzētu apkarot terorismu. Lielas paldies, tagad lūdzu Svensson kungs. Uz vienu minūtu Svensonas kundze. Paldies eh, padomēnu komisijai, paldies par eh, panākto eh, progresu. Un parlaments februārī izdarīja vienīgo iespējamo un pareizo izvēlu noraidīt no līguma projektu. Parlamentam tagad ir paplašinātas iespējas pie, izdarīt pieteikums par šī dokumentu saturu. Uh, un saprātīgi padomi un saprātīga komisija e, uzklausītu parlamenta jau februārī izteiktās bažas, un mēs runājam par mūsu pilsoņu brīvībām, tiesībām, par pašu pamatu tiesiskumam. Tāpēc e, Mēs nevaram pieļaut liela apjoma, kopapjoma datu nodošanu. Tas nav attiecīgi, jo ja mēs runāsim par pilnīgu datu nodošanu, tad jūs iesa iekļausiet pilnīgi nevainīgus pilsoņus, kuri gribot, negribot, var nokļūt aizdomās turamo kārtā. Jūs varat pieprasīt datu nodošanu tad, kad ir kādas saprātīgas eh, dibinātas aizdomas par kādas eh, personu. Un es gribētu zināt, kas tad pārvaldīs eh, šo likumdošanu, vai tās ir tehnoloģiskās iespējas vai pilsoņu brīvības, kam ir jābūt noteicošajam. Man izvēle ir pilnīgi acīm redzama, un es domāju, ka tiesībām ir jābūt eh, vienmēr noteicošamajam. Paldies! Nākošais runātais Pāskā. Februārī 10. tika noraidīts ratificēt līgumu, lai varētu izsakot eh, terorismu finansējumu operācijām. No, un pilnīgi skaidri tika paziņoti nolieguma iemesli. Tas ir pamatiesība pārkāpams datu aizsardzība attiecībā pret daudziem pilsoņiem. Un Eiropas Savienībā ir miljoniem e, šādu datu pieejami. Un arī tā e, nozīmē, ka no nu, pretējās puses, ņemot vērā to, ka nav savstarpīguma, eh, tad šī, šī informācijas apmaiņa būtu neadekvāta. Un visiem trūkumiem ir jābūt svītrotiem no nolīguma. Un eh, pats princips par visu datu pilnīgi visaptverošu nodošanu no Eiropas Savienības uz Savienotām valstīm ir vienkārši nepieņemami. Ir nepieņemami pat pieļaut tādu principu, ka uh, Datu nodošana norit bez jebkādiem, e, bez jebkādiem ierobežojumiem, tie tiek vienkārši tālāk uzglabāti, un tas var notikt tikai Eiropas teritorijā un saskaņā ar Eiropas e, likumdošanu. Un pēc tam mēs varam darīt zināmus datus, kas attiec uz konkrētu personu. Paldies. Nākošais runātais, ko Eļo kungs uz divām minūtēm. Dobrīgāts, jo prezidents. Paldies, priekšsēdētāji, padomas priekšsēdētāji, komisārs kundze, dārgie kolēģi. Parlamentā mēs paredzam noslēgtu vienošanos starp savienotajām valstīm un uh, Eiropas Savienību juridiskā jomā. Sadarbības ar savienotajām valstīm, manuprāt, ir ļoti būtiski, tīpaši attiecībā uz brīvībām, eh, tiesībām un drošību. Un es domāju, ka tā kā nolīgums sākotnējā versijā bija nepieņemams, es arī biju par tā noraidīšanu. Es uzskatu, ka ir jāņem vērā Eiropas pilsoņu drošība, taču šobrīd es redzu, ka padomēji un komisijai ir uh, Eh, jauna pozīcija, kas ir tuvināta parlamenta pozīcija, un es domāju, ka kopā mums izdosies definēt tos pamatprincipus, kuriem jādod iespēja nākotnes sadarbības starp Eiropas Savienību un Savienotajām valstīm cīņā pret terorismu. Un es ceru, ka ar jauno nolīgumu pienācīgi tiks ņemtas vērā parlamenta bažas, kas ir rodamas 2009. gada septembra rezolūcijā, un es domāju, ka ir jārespektē proporcionalitātes nepieciešamības un savstarpīguma principi. Es atgādinu, ka ir jāpasargā pamatgarantijas attiecībā uz datu saglabāšanu uz minimālo nepieciešamo laiku, un pēc tam šiem datiem ir jātiek dzēstiem. Tāpat arī es atgādinu eh, nepieciešamību pēc ies, iespējas celt prasību tiesā un pienācīgas garantijas ir jānosaka attiecībā uz iespējamu datu nodošanu trešajām valstīm. Katrā ziņā mums, mums ir jāpārliecina, ka šādu datu nodošana varētu būt noderīga terora uzbrukumu prevencijai un novēršanai bet es vienmēr aizstāvēšu principus, kas mēs esam aizstāvējuši parlamentā. Paldies. Nākošais runātājs Boskūrus divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, eh, komisārs kundze, padomas pārstāve. Mēs esam spēruši soli pareizā virzienā. Cīņa pret terorismu ir prioritāte. Tāpēc ir maksimāli drīz jānonāk pienolīguma pār Eh, nolīgumu ar savienotajām valstīm, bet tas nedrīkst būt par jebkādu cenu. Februārī vairākums noraidīja eh, nolīguma projektu ar savienotajām valstīm. Mēs noraidījām to, ka netiek ņemt vērā parlaments, kas pārstāv pusmiljārdu eh, iedzīvotāju viedokli. Un mēs bijām pret to, kā vienkārši dati tiek nosūtīti savienotajām valstīm. Mēs vēlamies, lai Eiropas pilsoņu tiesības tiktu pienācīgi aizsargātas Ja tas tā nav, mums būs jākonstatē, ka situācija salīdzinām ar februāru nav attīstījusies un mēs nevarēsim teikt jā tagad. Ir nepieciešams, lai padome un komisija pilnībā informētu Eiropas parlamentu, lai mēs varētu pilnīgi visu ņemt vērā attiecībā uz uz, eh, pilsonisko, eh, uz pilsoniskajām brīvībām, uz personas datu aizsardzību un ir jāņem vērā eh, konkrēta, konkrētais konteksts cīņā pret terorismu datu aizsardzībā. Mērķis ir, protams, ļoti skaists, bet es gribētu zināt, kādā veidā solītais tiks īstenots praksē, runājot par nepieciešamību, efektivitāti, proporcionalitāti šajā jautājuma priekšplānā, bet vai gara, amerikāņi var garantēt tieši to pašu mums, lai mēs neuzsāktu eh, garu detalizētu eh, diskusiju par to, kāds būs Eiropas pilsoņtiesības šī nolīguma ietveros. Tiek piedāvāta analizēt eh, amerikāņu puses uzdotos jautājumus, kā ir paredzēta šī, šī administratīvā struktūra, vai tā, vai būs iespēja vērsties tiesā, vajadzības gadījumā, kā tas ir Eiropā. Es gribētu saņemt jautājumu šo atbildi. Paldies. Nākošais runātājs Salvaro uz, vienu, uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī komisārai. Kundzei. Un šobrīd saruna mandāts ļoti labi parāda to, ka komisija un parlaments beidzot ir uh, uz vienas līnijas un ir gatavi sadarboties. Tas, ka Eiropas parlaments februārī ir noraidījis nolīgumu projektu, tad, kā daudz ir teikuši, ka parādījām savu varu, īstenībā nē, tā nebija nekāda varas izrādīšanā. Vienkārši mēs uzņēmāmies uh, skaidru atbildību par to, ko mēs darām. Mēs pārstāvam Eiropas Savienības iedzīvotāju pārstāvi. Tagad mēs runājam par SWIFT nolīgumu un joprojām nav sniegtas atbildes uz daudziem jautājumiem. Nu, tad jautājums ir, kā ir ar cieņu, cieņu starp partneriem, cieņu pret mūsu iedzīvotājiem, kā arī cieņu pret Eiropas Savienības likumu normām. Manuprāt, šeit mēs varam panākt ļoti daudz, ko parādīt skaidri, kas mums ir svarīgi šajā sarunu mandātā, kādi risinājumi tiks panākti, it īpaši attiecībā uz mūsu iedzīvotāju aizsardzību, gan datu aizsardzību, gan arī viņa tiesību aizsardzību, arī ārpus Eiropas Savienības robežām. It īpaši tādos gadījumos, kad š, šīs tiesības tiek apdraudētas ārpus Savienības robežām. Šeit es runāju tīpaši par lielu datu apjomu nosūtīšanu, tā saucamie bulk data. Šajā mandātā ir skaidri jāpasaka, kādā veidā un kad šī problēma tiks atrisināta. Savādāk būs ļoti grūti pārstāvēt šo risinājumu saskaņā ar to aspektu, par ko esmu runājis. Jo Eiropas Savienības parlamentā ir runāts par šo jautājumu vairākos punktos, mandātā tikai vienā punktā, bet ir ļoti svarīgi, lai komisija šo jautājumu atrisinātu atbilstošā veidā. Liels paldies Alvaro kungam un tagad lūdzu Čarneski kungs. Un lūdzu ievērojiet laiku, jums tikai viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Mūsu diskusija šodien notiek divas dienas pirms ministri tiksies un runās par šie tieši šo jautājumu. Mūsu nostāja tāpēc potenciāli var būt politiskais spiediens. Šo problēmu mēs risinām tajā brīdī, kad ir jārunā par sarunu mandātu starp Eiropas Savienību un ASV. Mums ir divas, divi mēneši un viena nedēļa, līdz delegācija dosies uz Vašingtonu. Šobrīd Eiropas komisija nav pietiekami elastīga. Ne, protams, visu cieņu komisāras kundzei, bet komisija nav piedāvājusi nekādu alternatīvu risinājumu šobrīd. Princips ir tāds, vai nu visu, vai neko. Un, manuprāt, tas nav īsti pareizi saskaņā ar Eiropas Savienības garu un pamatprincipiem. Sadarbojos ar ASV diezgan plaši, Nu, manuprāt, neesmu entuziasts. Es entuziasms, entuziasts tam, lai dati tiku, nu, tiktu nosūtīti, piemēram, pasažieru dati uz ASV, un es zinu, ka daudzos gadījumos dati netiek izmantoti saskaņā ar pieteikto izmantošanas veidu. Liels paldies, tagad lūdzu Baftona kungs. Paldies priekšādā, tā tiešām šokējoši, ka šī komisija joprojām domā par informācijas nodošanu par dažādiem finanšu darījumiem, par daudz nevain, attiecībā uz daudziem nevainīgiem cilvēkiem. Tos ar arī Lielbritānijā, neskatoties to, ka parlaments šo priekšlikumu noraidīja. Mēs ne, mums jautājums izrādās nevajadzētu uzstādīt par to, kā šo SWIFT pārvaldīt, bet par to, ka SWIFT datiem nevajadzētu pastāvēt vispār. Es esmu pret šāda veida Eiropas Savienības gājienu, kur tā sniedz informāciju Amerikai par Eiropas Savienības pilsoņiem. Un Amerika tādā veidā var mūs kļūt par šo milzīgo lielo brāli, kas varēs mūs uzraudzīt katru mīļu brīdi. ASV šie dati tiek saglabāti 90 gadus, tas ir ilgāk nekā mēs vispār spējam nodzīvot. Jūs sakat, ka pēc pieciem gadiem gadiem tie tiek zāsti, bet Amerikas valdībai jau tiek izteikti pārmetumi par to, ka šie, šī valdība piešķir datus, piemēram, Eiro, piemēram, Amerikas uzņēmumiem biznesa vajadzībām un nevis tikai terorismu apkarošanai. Pagaidu vienošanās tika parakstīta ar parlamenta piekrišanu pagājušajā gadā, bet tagad Lisabona līgums ir stājies spēkā, mums ir koplēmuma procedūra. Eiropas parlaments februārī norādīja šo starposma līgumu, un, un Lība komiteja arī norādīja šo jautājumu. Bet lūk, šī tur, visa saruna turpinās, un tas ir, tas ir tāpēc, ka jūs vēlaties pārkāpt eh, pilsoniskās brīvības, un es negribētu, ka tas tiek attiecināts, piemēram, uz manu valstu, uz Velsu. Tālāk došu vārdu Monikai Holmajeras kundzei. Äh, Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, pretēji pārējiem deputātiem es varu komisārai Malstrēmai un komisārai Redingai ļoti skaidri pateikties par to, kas ir panākts. Un parlamentā lūgumi attiecībā uz datu aizsardzību, jūs pamanījuši šos lūgumus un ievērojuši tos arī veidojot sarunu mandātu ar ASV. Esmu īpaši pateicīga par to, ka mandātu projektā ir jau panākts zināms progress ir iestrādāti vairāki aspekti, ir tīpaši jautājums par, par savstarpējību un iespējām dzēst datus. Man, piemēram, ir ļoti svarīgi, lai šis piecu gadu uh, uzglabāšanas periods tiktu iekļauts pašā nolīgumā. Un tad arī jautājums par sodu izmaksu ja, piemēram, dati tiek izmantoti nepareiziem mērķiem vai arī nepareizā veidā uh, saņemti. Tātad, ja kādi dati, kurus nevajadzēja izņemt no uh, datu kopuma, bet šie dati tiek izņemti un izmantoti citiem mērķiem, nevis terorismu apkarošanai, lai pastāvētu iespēja saņemt kompensāciju. Ir arī citi aspekti, kas saistīti ar TFTP, un šeit es vēlos runāt īpaši par šo lielu datu apjomu nosūtīšanu. Šeit vajag skaidri pateikt, ka nav jau tā, ka mēs neusticētos ASV, bet vienkārši tas, ka mums Eiropas Savienības iekšienē ir jānodrošina aizsardzība pašiem. Un mēs saprotam, ka terorismu apkarošana ir jānodrošina datu apmaiņa, un šeit savstarpējība ir ļoti vietā. Šai kontekstā es īpaši lūdzu komisiju izskatīt jautājumu par to, vai komisija plāno izveidot savu TFTP. Liels paldies Holmairas kundzei, un tagad lūdzu Fajonas kundze, jums ir 10 minūtes. Precedējoči, terorizam ir še vedno ena od... Paldies priekšsādātāji. Terorisms joprojām ir viens no lielākajiem drošības draudiem Eiropas Savienībā, un tāpēc mums jāuzsāk šīs sarunas par vienošanos ar ASV, par, finanšu, da, par apmaiņu ar finanšu datiem. Tas jādara pēc iespējas ātrāk, bet nevaram vienošanos slēgt par katru cenu. Jaunajā vienošanās tekstā ir jāaizsargā Eiropas pilsoņu tiesības. Mums jāpanāk labākas vienošanās teksts, kur tiek ņemt vērā cilvēktiesība aizsardzība un kas turklāt atrisina arī problēmu ar šo lielo datu apjomu pārsūtīšanu attiecībā uz Eiropas pilsoņiem nākotnes līgumam pamatā jābūt apusējībai. Amerikas varas iestādēm tā līdzīga veida dati jānodod arī Eiropas Savienības iestāžu rīcībā ja Eiropa pieņemtu lēmumu izveidot šādu veidu terorismu finansējumu izsekošanas programmu. Piekrīt, eh, priecājos, ka komisija šajim jaut šim jautājumam piekrīt. Jaunajā līguma, nolīguma tekstā jā, jāparedz garantijas arī attiecībā uz datu nodošanu trešām valstīm, vai tiešām ASV varēs šos datus nodot jebkurai valstī, tomēr vajadzēs stingri noteikt kriterijus, kādos šā datu iest nodošana ir pieejama. Tātad drošības klauzulām jābūt. Turklāt būtu tikai loģiski, ka tās valstis, uh, no kurām šie dati nāk, varētu dot savu piekrišanu par datu nodošanu tālāk citām valstīm. Tāpēc vajadzētu izvērtēt kaut kādu veidu sistēmu šajā ziņā. Un tāpēc gribu vaicāt, kādu, instrum, kādu veidu instrumentus mēs varam izveidot, lai, piemēram, atteiktu datu nodošanu tālāk trešām valstīm, tai gadījumā, kad, piemēram, datu pieprasījums netiek uzskatīts par pietiekami pamatot. Eiropas Savienībā šobrīd nav teroristu finansēšanas izsakošanas programmas jaunas. Bet kā mēs varam, eh, ko mēs varam gaidīt, vai tāda tiks veidota? Turklāt mums vajadzētu pārliecināties arī par to, ka varēsim vienošanos ar ASV izbeigt, ja garantijas netiks pildītas esam ļoti nobažījušies par to, cik lielā mērā nepiedarošas puses var iejaukties mūsu privātajā dzīvē šai saistībā. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk uz pusotru minūtu došu vārdu Vikstrēms kundzei. Herr talman! För oss liberāler. Paldies, priekšsādātāji. Kopš otrā pasaules kara mēs liberāļi par ļoti svarīgu uzskatām vienmēr runāt par transatlantiskajām attiecībām. Mēs vēlamies šīs attiecības kopt un veidot, veidot sadarbību, bet tāpat laikā katru reizi, kad ir sadarbība, vienmēr rodas arī problēmas. Un šīs problēmas ir jāapkaro, jārisina. Un viens no sarežģītajiem punktiem šai saistībā ir bijis ar personālās, personīgās dzīves eh, privātuma saglabāšanas jautājums. Es domāju, ka ir ļoti labi, ka Eiropas parlaments februārī noraidīja SWIFT līgumu. Eiropas Savienībā valda demokrātija, pārskatāmība, atklātība, un šai parlamentā mēs tiešām šos principus aizstāvam. Procedūras, kas saistīta ar SWIFT, nebūtu nav perfektas. Un ļoti daudz, kas te vēl jāuzlabo Eiropas parlaments, par to ir cīnījies, tas ir tas, ko mēs vēlamies. Ja ja, ja gribat, lai tiek noslēgts papildus pastāvīgs nolīgums ar ASV par finanšu datu apmaiņu. Tāpēc arī norisinās šīs debatas šeit parlamentā. Tikko mūsu paustās bažas tiks atrisinās, mēs varēsim balsot no jauna. Protams, ir virkni sarežģīti jautājumi, mums ir virkni mērķu, mums ir drošības draudi, nepieciešama aizsargāt datu privātumu. Bet atstāsim vēsturē aiz muguras. Ar paļāvību un ticību skatīsimies uz šo mērķi, kas mums ir kopā. Tātad pastāvīgs nolīgums par SWIFT, labs nolīgums par SWIFT datiem, tāds nolīgums, kurā uzsvērt gan drošības aspekti, gan Eiropas pilsoņu aizstāvību. Paldies priekšsēdētāji. Paldies, saka priekšsēdētājs, tālāk došu vādu. Kolēģim Gijomam uz divām minūtēm. Nous serons tous euh, d'accord. Nākošais runātājs Silvija Gijona. Ja mēs visi varam piekrist tam, ka cīņa pret terorismu ir kopīga cīņa, kurā pie, jāpiedalās jāuzņemē savu daļu Eiropas Savienībai. Tajā pašā laikā mums parlamentāriešiem ir jānodrošina tas, kā pilsoņtiesības un eh, datu aizsardzība tiek ievērot. Uz to pat nav jāuzstāj, un tas nav paredzēts tikai padomus un komisijas pārstāvjiem, kas ir šeit sēž zālē, bet arī Amerikas varas iestāžu pārstāvjiem, ar kuriem šīs sarunas tiks vēstas. No savas puses es vēlētos pasvītrot vienu punktu, kas ir iekļauts. Eiropas parlamenta pamatprasības sarakstā, un šis ir jautājums par datu eh, saglabāšanu Amerikā. Manuprāt, šis jautājums ir neproporcionāls, un tāpēc rodas vairāk citi jautājumi. Kāpēc piecus gadus ir jāsaglabā dati, kas uh, netiktu izmantoti, atsaucoties uz sarunvedējiem, vai nevarētu to eh, saīsināt tālāk runājot par eh, at, izlases datiem. Nekāds termiņš nav norādīts. Iepriekšējais eh, termiņš bija 90 gadi, vai tomēr nevajadzētu noteikt kādu adekvātu datu saglabāšanas termiņu, kas ir proporcionāls, piemēram, saistībā ar kādu konkrētu izmeklēšanu vai kādu precīzu procesu. Vai šie dati tiks izmantoti citiem mērķiem, kā tikai cīņai pret terorismu gal galā? Kāpēc nevarētu paredzēt šo datu saglabāšanu Eiropā un nevis Savienoties valstīs? Un es gribētu, lai komisija atbild uz šiem jautājumiem. Eiropas parlaments eh, nesvārstīsies šajā sakarā un padomēji eh, ir jāņem šie jautājumi vērā pie, veid, eh, pieņemot sarunu mandātu. Paldies, kolēģi! Un... Nākošais runātājs Natālija Grīsbeka. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs Kunds, dārgie kolēģi. Ir spērts ļoti svarīgs solis pirms diviem mēnešiem noraidot šo vidusposmu nolīgumu. Es jau esmu 25. runātāja pēcpusdienā par šo tēmu, un es gribēju pasvietrot tikai to, ka ļoti daudzi ar lielu liriku eh, raksturojušo Eiropas demokrātijas eh, etapu kā Eiropas parlamenta pirmo dienu Lisabonas līguma ietvaros. Tā ir vēsturiska uzvara ne tikai attiecībā uz privātās dzīves un pilsoņu brīvības aizsardzību Eiropā un ārpus tās robežām, bet arī uh, solis uz priekšu un uzvara par eh, parlamentu pilnvarām. Tieši tāpat arī tas bija liels drosmes brīdis mūsu referentei eh, Žanīnai Henisai Plashartei, kuru es gribētu sveikt tīpaši sakarā ar viņas eh, apņēmību tādā ļoti viņai tīri personiski svarīgā brīdī. Un šeit ir jāatceras arī fona situācija, kas ir cīņa pret terorismu, drošības nodrošināšanu un nu, līdzsvars, kas ir jānodrošina starp starp eh, pilsoniskajām brīvībām un iepriekšējiem minēto. Un šajā gadījumā ir jāatrod līdzsvars, taisnīgs nolīgums, kas ievēro tiesības, eh, kas balstās uz garantijām, kas manās un daudzu manu līdzpilsoņu acīs ir dzinējs spēks un matrica tam, ko mēs saucam par Eiropas Savienību. Un eh, tā kā mūsu politiskajai gribai ir. Um, jāvirzās pa tiesiskuma ceļu. Es neatgriezīšos pie proporcionalitātes un savstarpīguma elementiem, bet es vēlētos, lai tie tiktu pausti ar ļoti lielu eh, vērību un eh, modrību un eh, it īpaši tajā, kas attiec uz datu saglabāšanu, uz datu grozīšanu, uz svītrošanu kā arī uz tiesībām eh, eh, celt prasību tiesā. Mēs uzskatām, ka ir jāatrod līdzsvars starp drošības un brīvības pilnīgi noteiktām prasībām. Paldies, Grīsbeks kundze, un eh, nākošais runātājs uz pusotru minūti Jonas Enču. Paldies, priekšsēdētāj. Eiropas Savienība atzīst to, cik svarīgi ir apmainīties ar informāciju pasaules līmenī cīņā pret terorismu. Eiropas parlaments, sociālistu un demokrātu grupa atbalsta tik vienu darbību, kas var palīdzēt novērst un apkarot terorismu, bet mēs pārstāvjam Eiropas pilsoņu intereses, mēs esam tikuši ievēlēti un mums šie pilsoņi ir jāizstāv. Mums ir jāizstāv tās brīvības, kas ir ierakstīts līgumos un konvencijās. Un ir temati, kas nevar tikt diskutēta. Juridiskā aizsardzība, dātu daudzums, proporcionalitāte, savstarpīgums, perman, nepārtraukta, e, permanenta iesaistīšanās sarunu uzraudzības procesā. Un es domāju, ka, e, e, ja kāda Eiropas lēmēja iestāde analizētu šos datus, varētu nodrošināt nodrošināt to, lai šie dati tiktu izmantoti tikai cīņā tikai cīņā pret terorismu, un šādi dati tiktu nosūtīti tikai par aizdomās turētajām personām, kā arī, lai varētu apstrīdēt atsevišķus lēmumus. Mums ir nepieciešama nepārtraukta informācija par to, kā norit sarunas, un tikai tādā veidā mēs varēsim pārbaudīt to, ka saruna mandāts tiek respektēts. Mēs varam izvairīties no visiem trūkumiem, mēs varam tādējādi atrisināt visas domstarpības Un šajā sakarā es aicinu nu, noturēt informācijas sanāksmes starp parlamentā grupām un pat starp nacionālajām delegācijām ar Amerikas partneriem, kuri ir akreditēti dalību valstu vai Eiropas līmenī. Paldies! Un nākošais runātājs Šārls Gūrens. Merci, Paldies, priekšsēdētāji! Zels roka! E, kuru tur parlaments ar padovi šī līguma projekta SWIFT ietveros, var būt ļoti nozīmīgi ar nosacījumi, ka dat, ar, nodošana saistībā ar banku operācijām kalpo tikai cīņā pret terorismu. E, šo jautājumu pat nevajadzētu atgādināt, tas ir tik banāls. Taču e, attiecībā uz personisku datu izmantošanu nekas nav pilnīgi drošs. Tāpat arī jānorāda, ka Savienoto valstu dienestu zināms terorists vai aizdomās turās terorisms, ne, terorists nevienmēr būs zināms attiecīgiem Eiropas Savienības iestādēm. Uh, Un runājot eh, par eh, personas datus, eh, datiem un ka to izmanto attiecīgās drošības iestādes un cik, cik būtiski šie dati tiek vākti, uh, ir, eh, ir tas, kādā, kas ietekmēs manu, eh, at, manu attieksmi un manu pozīciju. Un es domāju, ka tā jābūt vienai no parlamenta prerogatīvām pieņem pozīciju. Paldies. Nākošais runātājs dero savus pusotru minūtu. Uh, you, Prez, Paldies, priekšsādātāji. Atzinīgi vērtēju šīs debats pirms padomas lēmumu par komisijas ierosināto mandātu. Es tāpat atzinīgi vērtēju arī to, ka komisija ir ņēmusi vērā daudzas no bažām, ko šis parlaments paudz tajā brīdī, kad noraidījām startnolīgumu kā neadekvātu. Šobrīd gan ir jautājumi, kas ir ārpus mūsu, ko, ārpus mūsu kontrols. Mēs šobrīd nevaram pieņemt šo mandātu projektu. Mēs balsosim par to 6. maijā un tāpēc gribētu mudināt padomu neparakstīt nolīgumu pirms parlaments ir nobalsojis. Parlamenta piekrišana ir paredzēta līgumā un tas pats ir noteikts arī pamatiesību hartā. Tā tad par, tas attiec uz jebkuru vienošanos, ko slēdz un paraksta padomu. Tāpēc jāpaturprātā, ka par šī nelielā kavēšanās būs daudz mazāk kaitējoša Eiropas Savienības attiecībām ar ASV nekā otrs šāda līguma projekta noraidījums. Uh, Tālāk man ir bažas par lieliem, lieliem datu atjaunie, apjomiem un to nodošanu. Eh, kas notiek ar šiem datiem, tikko tie ir ārpus mūsu kontrols? Līdz šim man neviens nav spējis nomierināt par to, ka tas, kas ir ierosināts, eh, spēs nodrošināt šo datu drošību. Vēlos ciešāku sadarbību starp Eiropas Savienību un ASV nenoliedzami. Bet šis, šī sadarbība, šī sadarbības pamatos jābūt apusējiem respektam un respektam pret cilvēku pilsoņu tiesībām. Paldies Darosas kungam, tālāk pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Un šai saistībā došu vispirms došu vārdu Kristiānam Prēdam. Mulțumesc mult, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji kā jau daudzi šodien ir sacījuši, cīņa pret terorismu ir kopīgs jautājums Eiropā. Bet eh, būt pret savienotajām valstīm nav Eiropas projekts, un at, atšķirībā no tā, ko sacīja kolēģi priekš, es nedomāju, ka eh, šāda attieksme pret amerikāņiem varētu tikt uzskatīt kā, kā pirmo Eiropas parlaments pastāviešanas dienu, tāpēc, ka, manuprāt, jūtām pret savienotajām valstīm nevajadzētu bloķēt šo e, dolīgumu cīņā pret terorismu. Tādējādi es gribētu runāt par nepieciešamību paļauties uz attiecībām un sarunām ar savienotiem valstīm. Un ir ļoti daudz savienoto valstu un Eiropas Savienības ienaidnieku, kuri e, savā labā izmanto ik viens domstarpības starp šīm lielvarām. SWIFT dati ir jāizmanto cīņā pret terorismu. Pilnīgi skaidrs, ka ir kāda izņēmuma, piemēram, e, runājot par narkotiku kontrabandas vai spiegošanas jomā. Bet runājot par cīņu pret terorismu, paļausimies Amerika, uz amerikāņiem. Paldies, un tagad es dodu vārdu eh, Sēberku. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Es domāju, ka mēs varam tagad divas lietas ļoti skaidri pateikt attiecībā uz transatlantisko partnerību. Uh, mūsu ārē politika un terorisma apkarošana, kā arī Eiropas Savienības institūcijas savstarpējā sadarbība, visi šie jautājumi tagad savstarpēji saistīti, jo mēs, Eiropas parlaments, pēc Lisabonas līguma esam ieguvuši jaunas tiesības. Šīs tiesības ir speciāli paredzētas, lai mēs varētu aizsargāt mūsu pilsoņu pamatiesības. Piemēram, tāds jautājums kā datu aizsardzība, privātuma aizsardzība, kā arī dzīvības aizsardzība. Un šeit, ja tiek kādi dati nodoti, kā arī dati, lielapjoma dati, manuprāt, tas ir pārmērīgs pasākums tam mērķim, kas tika pieteikts. Un šeit sastarpējībā ir absolūti vajadzīgs, samērīgums ir jāievēro pilnā mērā, kā arī datu aizsardzības pamatprincipiem ir jābūt pilnībā ievērotiem. Tad jautājums uh, prezidentūras vadītājiem, kad mēs 2008, debatējām par 2008. gada budžetu, tad mēs pamanījām, ka prezidentūras nav, tagad gan ir ļoti patīkami. Liels paldies, un tagad lūdzu Bronsa kungs. Viens no būtiskākajiem jautājumiem par to, vai šie lielā datu apjomi būtu jānodod Amerikai, jeb eh, tomēr nē, tomēr jānodod tikai atsevišķiem, ar atsevišķām personām saistīti dati. Pastāv eh, tādas sabiedrības grupas, tiek asociētas, piemēram, ar terorismu, un tad par tām varētu ASV arī vērsties. Nu, piemēram, ja kāds folklēns zvejnieks pēkšņi sāk nogalināt ne tik vien dzīvis, bet arī eh, līdzbies, tad, protams, pret viņu var vēsties. Nu, vai tad tiešām varam arī tā teikt, ka, lūk, ja eh, pusmūža sirmas skolotājs pēkšņi var tikt uzskatīts par draudiem cilvēku drošībā tikai tāpēc, ka tāda ir izrādīsies viena no viņām, nu tad varbūt mums tiešām arī ir jāgaida mirklis, kad vērsīsies pret mums. Šāda veida profila mērķa noteikšana, manuprāt, nav atbalstām. Tas ir pret jebkuru saprātu. Un tāpat laikā šie dati ir arī turklāt pietiekam agri jāiznīcina. Uh, Grazie, onorevole Brons. La parola alla signora Roitova. Paldies, un tagad Roitovs kundze. Prieksēdētāji. Viens no efektīviem instrumentiem cīņā pret terorismu ir nepieciešamība respektēt finan un noteikt finanšu plūsmu. Februārī kreisie noraidīja vidusposmu līgumu, nepiedāvājot eh, alternatīvu un padarīja policijas darbu sarežģītāk. Ir tagad jāatrod jauns nolīgums. Esmu eh, gandarīt, ka padome un komisija ir ļoti atvērtas, bet man ir zināmas bažas pār nepieciešamību nodot 90 miljonus datu mēnesī. Un es gribētu uzdot jautājumu par iespējamu tiesvedību tad, kad ir aizdomas par ļaunprātībām. Un kas kontrolēs datus, kas tiek nodot Amerikas pusē? Es domāju, ka ir jāveido neatkarīgi justīcijas un uzraudzības struktūra un nevis Eiropola, jo Eiropolam nav atbilstošo pilnvaru. Vai arī ir jāmaina Eiropola status. Un mūsu prioritāte ir cīņā pret terorismu nedrīkst apiet cilvēktiesību hartu, kurai ir jāgarantē eh, šīs tiesības. Esmu pārliecināts, ka ir jānodrošina iespējamās te, tiesu prasības iespējas strīdus gadījumos. Paldies, un nākošais runātājs Jatemākī. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, šodienas diskusija skaidri norāda uz to, ka cilvēku tiesības un terorisma apkarošana ne visos gadījumos ir viegli savienojamas. Svifta noliegums, par ko mēs atkal runājam, norāda uz to, ka ir nepieciešams no vienas puses nodrošināt cilvēktiesības, bet te pašā laikā ieguldīt vispārīgajā drošībā. Eiropas komisijas mandāts joprojām nav apstiprināts, piemēram, liela pjoma datu nosūtīšana uz ASV Tad arī nākamais jautājums ir saistīts ar to, cik ilgi tiks dati uzglabāti. Un tad man ir divi jautājumi. Vai šis nolīgums tiks ierobežots laikā? Un tad nākamais jautājums, kādā brīdī tiešām dati tiks sūtīti? Lielas paldies! Tagad lūdzu Vaterman. Nu, Labi, visi varēs izteikties. Mēs visi varēsim izteiksies, un pēc tam jātemākie kundze. Paldies priekšsēdētāji! terorisma apkarošana ir ārkārtīgi svarīgs darbs, un Eiropas Savienība ir jāiesaistās. Bet mēs nevaram to izdarīt, ja mēs ierobežosim individuālas cilvēktiesības. Cilvēktiesība ievērošana ir viens no būtiskākajiem Eiropas Savienības aspektiem, un tam ir arī jākļūst par būtisku faktoru sadarbībā ar ASV transatlantijas sadarbībā ir jāiekļauj šie aspekti, bet, protams, šeit ir divu aspektu momenti gan vajadzībā apmainīties ar datiem, gan arī citi momenti. Manuprāt, dati ir jāsūt tikai individuālos gadījumos. Vēlos uzsvērt, ka nedrīkst aizbildināties ar cīņu pret terorismu, lai ierobežotu vai neievērotu cilvēktiesības. Paldies! Liels paldies, Nedēļ Čevaku, lūdzu. Don't. Paldies, priekšsēdētāji, Garido kungs, Valstrēms kundze, es gribētu pateikties rezolūcijas autoriem eh, attiecībā pār nolīgumu starp Eiropas Savienību un Savienotēm valstīm. Uh, cīņai pret terorismu. Šī rezolūcija līdzsvarotā veidā skata gan drošības prasības, gan datu aizsardzības un Eiropas pilsoņu pamatiesību ievērošanu. Šajā sakarā iecelt Eiropas eh, struktūru, kas varētu saņemt pieprasījumus no savienotā valstu puses, manuprāt, ir brīnuma atslēga. Un tas palīdzētu atrisināt ļoti daudzos strupceļus saistībā ar proporcionālu un nepieciešamību konkrēti, tad, kad mēs runājam par uh, lielapjomu datu nodošanu. Un tas varētu pa, palīdzēt eh, risināt savstarpīgumu jautājumus. Mēs varētu arī eh, šajā gadījumā eh, pieprasīt savienotajās valstīs uzkrātos datus. Un šis SWIFT nolīgums ir demokrātijas pārbauda, kurā mums, kur mums ir jāiztur mūsu līdzpilsoņu interesēs. Paldies! Paldies, Medelčevs kundze! Un tagad pēdējais runātājs brīvā mikrofona ietvaros ir Vandenkamps. Nē. E, es e, neuzstāju tādajādi. Mēs dodi, dosim vārdu no padomas Lopesam Garrido uzreiz. Paldies, priekšsēdētāji! Bueno, decirle... Iesākumā es gribētu sacīt Sīberkungam, ka šorīt debatēs, e, uz kur viņas atsaucās, es biju klāt. Pats, ja es nebiju uzaicināts um, oficiāli, es tik tiešām biju šajās debatēs un es patējās izteicos. Un uh, nav tiesa, kā manis nebūtu bijis sēžzāle, bet es gribētu sacīt to, ka debātes, kas notika, manuprāt, bija ļoti konstruktīvas. Domāju, ka tās atspoguļo to, ka ir e, patiesa e, sadarbības gārs no abām pusēm, no visām iesaistītiem pusēm, parlamentam, komisijai, padomei. E, kā jau es sacīju iepriekš, es gribu ļoti pateikties referentei Henisai Plaskārtei par sadarbības gāru, kāds bija arī starp eh, padomi un komisiju, un gribu pateikties komisijai, un vēlos pateikties par to, ka gan runāju eh, par eh, pašu mandātu, ko palīdzēja veidot komisārs Malmstrēma un mandātu, kas ir apstiprināts padomē, ka šeit tiks ņemti vērā viss un visas tās bažas, ko paudāt jūs ar savu uzstāšanos un kas ir iekļauta rezolūcijas projektā, ko iesniedz referente. Es eh, eh, saprotu, ka ir vesela rinda problēma, kas izrada īpašas bažas, un es gribētu jums garantēt, ka šīs problēmas un šīs bažas tiks iekļautas to jautājumu skatā, eh, skaitā, ko īpaši mēs skatīsim un tiks izveidotas vadlīdijas, ko parakstīs eh, padome un vadlīnijās mēs mēs eh, skatīsim jautājumu par lielapjomu datu nodošanu. Albrets Svensors, Pārskā būs Utilderos un vesel rinda citu runātāji norādīja šo problēmu un pauda bažas. Mēs nevaram pieļaut nediskriminētu māsveida datu nodošanu. Tad, e, par to nevar būt neruna. Ir runa par datiem, kas tiek pieprasīti ekskluzīvi, lai novērstu, izmeklētu vai vajātu terorisma e, noziegumus un ar pilnīgi individualizētiem mērķiem. Gadījumos, kad ir dibināti iemesli, kad ir saistība ar terorismu vai terorisma finansēšanu. Mēs neatbalstām māsveida datu nodošanu. Un mēs eh, uzskatām, ka ir jābūt konkrētam mērķim, kas definē šo datu nodošanu. Un arī ir jābūt motivācijai šai datu nodošanai un datu izmantošanas e, kontrolei un tam, kādā veidā funkcionē šis nolīgums. Tāpēc ir jābūt tādai struktūrai, kas uh, kas lieliski sniedz atbildu uz jūsu paustiem bažām. Tālāk runāt par datu uzkrāšanas termiņu. Tas ir noteikts eh, uz pieciem gadiem, jo ir pilnīgi skaidrs, ka ir nepieciešams kāds minimāls laika termiņš šo datu uzkrāšanai, eh, lai tie būtu efektīvie. Un ir nepieciešams, lai tas būtu maksimālīs laiks, un E, nepieciešams mērķim un neilgāk, kā šis mērķis ir noteikts. E, pretējā gadījumā, e, pretējā gadījumā mēs nevarētu piekrist. Tāpat arī runāt, runāt par tiesību piekļuvē informācijai, informācijas labošanai, piemēram, to arī pieminēja Koļģokungs. Un, uh, arī citi to pauda. Un šajā sakarā es vēlos jums sacīt, ka sarunu vadlīnijās saskan ar Malstres kundzes priekšlikumu, ka ar domu, ka šīs tiesības tiek nodrošināts. Piek, tiesības piekļūt informācijai, labot informāciju tiek uh, nodrošināts. Tālāk runājot par proporcionitātes un nepieciešamības principu. Nolīgumā, kas tiek parastāts, ir paredzēta administratīvu un tiesvedības eh, iespēja bez diskriminācijas un jebkuriem eslu pēc, un tas tiek nodrošināts. Un šīs bažas arī e, pauda vairāk deputāti. Tāpat arī tiek paredzēta pilnīgs, e, paredzēts pilnīgs savstarpīgums. Pilnīgi savstarpīgums ar savienotajām valstīm. Un e, tie būtu galvenie raksturojumi dokumentam, ko, kas ir pieņemts padome un kas saskan ar rezolūcijas projektu kuru piedāvāja Henis Plaskārtē. Es eh, vēlos darīt jums zi, eh, eh, zi, zināmu padomes apņēmību parakstīt tādu mandātu, kas aizsargā mūsu Eiropas pamatiesības un kas ir pilnīgi lojāls Eiropas pilsoņu cilvēktiesību kārtai, Lisabonas līgumam un Eiropas cilvēktiesību konvencijai Eh, kuru Eiropas Savienība parakstīs tuvāko mēnešu laikā un kas atbilst mūsu jaunās, eh, mūsu politikas mērķiem. Paldies, paldies, un tagad es dodu vārdu komisārai Malmstrē. Kotātie deputāti, jā, domāju, ka šī diskusija tiešām bija ļoti konstruktīva, ļoti uzmanīgi klausījos visā, ko jūs teicāt padomu, manuprāt, jau atbildēju uz daudziem no jautājumiem, ko jūs uzdevāt. Piemetināšu vēl pāris lietas, jo tiešām ir ļoti svarīgi, lai skaidrība šajā lietā būtu pilnīga būtu pilnīgi noteikti izveidot Eiropas Savienības pārskatīšanas komanda, kas eh, uz, at, uz nejaušas atlases pamatiem izskatītu zināmus eh, datus, lai pārliecinātos, ka tie tiek nodot saskaņā ar lī, nolīgumu. Jāpastāv pārliecībai, saprātīgai pārliecībai, ka eh, meklējamā persona ir saistīta ar, te, saistīt ar terorismu vai ir pati terorists. Un šie dati tādā gadījumā tiks pārbaudīti. Ir SWIFT pārbaudītāji, uh, struktūra un arī neatkarīga tiesvedības iestāde, kas to darīs. Eiropas Savienības pārskatīšanas komandai arī būs piekļuva šāda veida informācijai. Nolīgumā tiks paredzēts, ka Eiropas Savienības pilsoņiem ir tiesības uz nediskriminējošām uh, tiesībām attieksme. Kā tas konkrēti tiks noformulēts, tas, no, tas jau būs atkarīgs no sarunu. Uh, gaitas. To es jums nevaru pateikt neko konkrētāk, bet, kā jau teicu, padomu to, šo jautājumu uzskat par ļoti būtisku sarunu daļu. Un tas attiecas arī uz ratificēšanu, uz, uz piekļuvu datiem. Dati netiks uh, pie, piešķirt trešām valstīm, nē, tikai informācija, kas uz tiem tiks iegūta, un tikai terorismu apkurēšanas eh, nolūkos. Nekādā citā gadījumā dati netiks nodot trešām valstīm. Tiks uh, To, pared, to palīdzēs nodrošināt Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs. Un pie tā varēs vērsties arī ar sūdzībām par pārkāpumiem. ASV izmantošana jau tiek kontrolēta attiecībā uz lielu apjomu datiem. Šāda veida liela apjomu datu nodošana ir jāapstiprina. Tā gadījumā, ja pastāv kāds aizdomās turēts ter terorists, un tad tikai daļa no šī lielā apjoma datiem tiks nodot, un pavisam nelielai daļai tālāk no varēs notikt piekļuve. Mēs šobrīd pētam iespēju samazināt eh, šīs definīcijas tā, lai kopējo lielo datu apjomu vairāk tālāk samazināt, bet, protams, pastāv arī zinām juridiski noteikumi, kas liedz piekļuvu šādiem datiem, ja vien nav pietiekami pamatots aizdoms par kādu konkrētu uh, cilvēku kā par teroristu. Uh, Kā jau teicu, notiks eh, nejauša atlases principa datu kontrola, un tikko būs kāds pārta, pārtra, pārkāpums, tā momentā datu nodošana tiks apturēta. Un tāpēc domāju, godātie deputāti, ka mēs varam rīkoties strauji un ka mēs varam panākt labu nolīgumu tekstu. Šis drošības eh, trūkums, drošības klājuma trūkums ir jārisina, bet, protams, ka tikpat svarīgi ir arī jautājumi par datu aizsardzību, tieši tā kā jūs to arī minējāt. Amerikāņi ir parādījuši ļoti atklātu attieksmi, viņi ir gatavi ar mums sadarboties un gatavi to darīt pēc iespējas ātrāk, vienlaicīgi izturoties arī gana radoši, lai rastu jautājumus uz tiem jautājumiem, kas mums rada rastu atbildes uz jautājumu, kas mums rada bažas. Un tāpēc ceru, ka nākamā nedēļa un aiznākamā nedēļa jau, kad tiksimies ar partneriem, varēsim jau vairāk atbildes jums arī sniegt. Nu, protams, otrs jautājums ir par to, vai mums varbūt vajadzētu arī sanāt, veidot arī Eiropas Savienības uh, līmeņa struktūru teroristu finansēšanas izsekošanas programmas analogu, piemēram. Šis jautājums pilnībā vēl nav apspriests Eiropas, Eiropā pašā. Protams, tas nebūs daļa no sarunām. Mums, uh, ja, tā, ja izlemsiet ja to darīt, tad, protams, Amerika mums palīdzēs diskutēs un tiks nodrošināta apusējība. Bet komisija ir gatava uzklausīt priekšlikumus, un šis jautājums jāsaka jālem dalību valstīm. Es zinu, ka Eiropas parlamenta deputāti ļoti aktīvi runā par to, bet tās ir tāds paralēls diskusijas šīm sarunām. Paralēli norisinās arī darbs, ko veic mana kolēģa Viviana Redinga. Viņa jau sāk strādāt pie mandāta par ilgtermiņu datu aizsardzības uh, uzraudzību, un tas arī viss sasaistīts ar, ar mūsu sadarbību ar ASV. Visbeidzot, godātie deputāti, vulkāns Islandē, protams, ir kaut kas tāds, kas radīs ļoti daudziem problēmas šeit, visā pasaulē, attiecībā uz ceļošanu un tam līdzīgi. Un, protams, arī tāpēc jūs nevarat uh, balsot par šo mandātu, bet jūs varat būt pārliecināti, ka es esmu klēt, šeit klāt Prezidentūra šeit ir klāt, mēs esam ņēmuši vērā šīs debats, mēs esam rezējuši rezolūcijas projektu, to ir parakstījuši četras politiskās grupas, mēs šo informāciju pilnīgi noteikti nodosim tālāk ministriem, bet ja mēs atliksim lēmumu pieņemšanu padomē, tad jāsaka, mēs zaudēsim divas būtiskas sarunu nedēļas. Es jau iepriekš teicu, ka amerikāņi ir ļoti vēl, vēlas īstenot šīs sarunas un ir konstruktīvi, bet mums sarunām tomēr ir nepieciešams laiks. Es domāju, laiks, un es domāju, ka mēs vēlamies to panākt paveikt pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas labākā kvalitātē. Ja mēs vēlamies, ja sagadīt vispirms Eiropas parlamenta balsojumu, ja vēlamies, lai šis gala balsojums notiek pirms vasaras brīvdienas sākuma, tad mums šis lēmums jāpieņem jau nākamnedēļ. Lūdzu, esiet saprotoši, bet es gribu jums apliecināt, gan komisija, gan prezidentūra jūs ir uzmanīgi uzklausījusi un ir ņēmusi vērā rezolūcijā paustos punktus, un mēs pilnīgi noteikti to ņemsim vērā un tā par to informēsim piekdien arī ministrus. Paldies par uzmanību. Merci, uh, Malmström, voilà que... Malmström. Maklērs kundze, paldies, debats slēdzam, un balsojums notiks nākamajā sēdē maijā, un tagad saskaņā ar darba kārtību mēs pārējām pie pazodas un komisijas paziņumiem.